May I humbly ask the people of the major political groups to call on their members. Godātie deputāti gribētu aicināt politisko grupu pārstāvis saukt pie kārtības savu grupu kolēģus, tā lai mēs varam sākt sēdi. Desmit minūšu gara gaidīšanas pauze, manuprāt, ir pietiekami gara, lai visi varētu sakārtot savus domas darbam. Therefore, I'll move on. Dāmas un kungi, sāksim darbu. Sāksim sēdi. Pirmais punkts - darba kārtības pieņemšana vai ir kādas iebildes? Iebilžu nav, tad uzskatīsim to par pieņemtu. Iepriekšējās sanāksmes protokols. Sanāksme notika 29. februārī un 1. martā. Kā parasti uzskatīsim šo protokolu par apstiprinātu, ja nesaņemšu nekādas iebildes līdz šīs sēdes beigām. Trešais punkts - priekšstādātāja paziņojumi. Šī sēde tiek raidīta internetā. Tas ir viena item, kur um, Ja jūs interesē kāds konkrēts jautājums, jūs varat prasīt korespondences sarakstu. Pirms mēs pārējām pie īstās darba kārtības, es gribētu sveikt kolēģi Jaroslavu Valēns ar to, ka viņš ir atgriezies mūsu vidū. Pēc negadījuma ar motociklu, kas viņu piemeklē. Mums, jūs mums ļoti pietrūkāt. Damjans Abads no budžeta komitejas ir nolēms pārnākt pie mums. Paldies jums par šo gudro lēmumu. Esmu pārliecināts, ka mēs ļoti labi sadarbosimies ar jums. Bet tagad pāriesim pie nākamajiem darba kārtības punktiem. Piektais darba kārtības punkts - grozījuma regulāri, ko izveido kopienas režīmu divējādi lietojumu preču eksporta pārvadājumiem. Es atvainojos, mēs aizmirsām ceturto darbu kārtības punktu sanāksmu kalendārs šim gadam. Ir pieņemts jauns noteikums, kura mērķis ir efektīvāk izmantot tulkošanas resursus. Tādēļ komiteju darbs vairs nepārklāsies nedēļas vidu otrdienās un trešdienās. Es, uh... Eh, overloaded than it is today. Otradienas un trešdienas nebūs vairs tik noslogotas, kā tas ir bijis līdz šim. Nākotnē komitejas sēdes notiks vai nu sākot ar pirmdienas pēcpusdienu līdz otrdienas pēcpusdienai, tātad trīs pusdienu sesijas, vai arī no trešdienas rīta līdz ceturtdienas pēcpusdienai. Atkārtoju līdz ceturtdienas pēcpusdienai. Tad, ja mēs vēlēsimies noturēt četru sesiju sēdi, tātad ar četrām pusdienām. Tās ir nopietnas izmaiņas. Tādēļ piedāvājam jums jauno kalendāru. Ir tikai viena izmaiņa, kas mums bija jāveic, un šī izmaiņa attiec uz 48. nedēļu. Sāksim darbu šīs nedēļas pirmdienā, tātad 48. nedēļā, 28. novembrī jau pirmdienā sāksim mūsu komitejas sēdi. Protams, dažreiz būs arī izņēmuma gadījumi, un tos es pieminēšu jau šodien sēdes laikā. Piektais darba kārtības punkts - divējādi lietojuma preču eksporta pārvedājuma starpniecības un tranzīta kontroli. Ir jau otrā reize, kad mēs uh, spriedīsim par šo jautājumu. Runāsim par padomas nostāju un par rekomendāciju otrajam lasījumam. Es pats savulaik biju referents un labprāt, protams, turpinātu darbu pie šī jautājuma līdz beigām. Ja jums nav nekādu iebilžu, tad es strādāšu pie šī jautājuma kā referents arī turpmāk. Vai ir kādas iebildes, iebilžu nav? Kā jūs zināt, mūsu komiteja ir atbildīga par šo jautājumu. Es esmu referents šajā jautājumā. Mūsu komiteja piekrita izmantot normatīvo procedūru, lai aktualizētu sarakstu divējādi lietojumu precēm. Šis saraksts tapa pagājušo nedēļu, un aktualizācija jāveic ļoti ātri, un tādēļ es piedāvāju ļoti īsu procedūru. Es piedāvāju pieņemt padomas nostāju parlamenta otrajā lasījumā. Tāds lūk ir mans priekšlikums. Jautājums ir ļoti tehnisks. Eiropas Savienība ir nolēmusi pieņemt šo te kvalifikāciju divējādi lietojumu precēm, ko izmanto dažādās starptautiskās organizācijas. ANO aģentūras tāds ir. Mums tā tad ir jāaktualizē mūsu normatīvie saraksti, iekļaujot tajos tās izmaiņas, ko ir ieviesušas kompetentās pasaules iestādes. Mums šeit nav nekāda iespēja grozīt ANO lēmumus, mēs varam vienkārši pielāgot mūsu normatīvos aktus starptautiskajiem nolīgumiem, jaunākajām tendencēm. Tāds ir arī mans ieteikums kā referentam. Mans priekšlikums tādēļ ir at atbalstīt padomus nostāju jau pirmajā lasīmā. Un tas arī ir viss, ko es varu pateikt. Vai ir kādi komentāri? Iebildes varbūt? Ne komentāru nav. Tad pieminēšu termiņus. Šis jautājums tiks izskatīts mūsu komitejā, tiks nobalsots mūsu komitejā rīt plenārsēdē, tas nokļūs 29. martā. Tātad rīt balsosim mūsu komitejā par šo piekto darba kārtības punktu. Pārējiem pie nākamā darbības kārt, darba kārtības punkta, sastais punkts. Julio Vinklers kundze no Tautas partijas šodien nevarēja ierasties. Viņas vietā runās Elens Kaspārī. Es redzu, ka Kaspārī kungs pagaidām arī nav ieradies zālē. Tāpēc pārēsim pie nākamā punkta. Kams. Kad kas pārīkums ieradīsies, tad izskatīsim šo te sasto darba kārtības punktu. Bet pagaidām septītais darba kārtības punkts - vispārīgi noteikumi par makrofinansiālās palīdzības sniegšanu trešajām valstīm. We have two things to do. One is presentation of a study <coughs> and secondly a consideration of a draft report. Mēs runāsim tātad par ziņojumu projektu. Inta šajā gadījumā ir atbildīgā komiteja. Referents ir Metīns Kazaks no Alda grupas. Iesākumā uzklausīsim pētījumu par Eiropas Savienības sniegto makrofinanciālo palīdzību. Šim vērtējumam ir jābūt kritiskam. Jūs esat saņēmuši pētījumu par šo jautājumu. Tas ir arī publiski pieejams pētījums. Došu vārdu Maiklam Emersonam, ja viņš ir zālē. Atmainas? Yes. Uh, so we cannot proceed to the presentation of study. Diemžēl viņš nav ieradies. Tad varbūt mums jāizlaiž arī septītais darba kārtības punkts, ja nav šis te pētījuma prezentātājs. Mārtiņ, Metin, ko jūs domājat? Es ierosinu apmainīt šīs uzstāšanās vietām. Aicināsim izteikties referentu Metinu Kazaku par ziņojumu projektu. Ziņojumu projektu jūs esat saņēmuši. Ziņojums ir diezgan garš, tam ir daudz grozījumu. Uzklausīsim referentu. Lūdzu, Kazaka kungs. Thank you, Chairman. Dear... Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Esmu ļoti priecīgs, ka šodien mēs varam diskutēt gan par ziņojumu projektu, gan arī par šo te uh, pētījumu par regulatīvo ietveru un makrofinanciālo palīdzību. Jūs noteikti esat redzējuši darba dokumentu, un tagad ir arī ziņojuma projekts. Es to neaprakstīšu sīki un detalizēti. Bet gribētu pieminēt dažas svarīgākās idejas šajā ziņojumā. Pirmkārt, daži svarīgi jautājumi, kas ir saistīti ar šo ziņojumu, ir deleģēto aktu izmantošana. Komisija ierot Martin ierosina, ka lēmumi ir jāpieņem pa vienam, izmantojot ieviešanas aktus, lai lēmumu pieņemšanas procedūra ritētu straujāk. Viņa komisija, komisijas pārstāvi šajā komitejā jau ir dzirdējuši mūsu viedokli, ka deleģētie akti vai īstenošanas akti mums nav pieņemami. Taču mēs izprotam Eiropas komisijas bāžas par makrofinanciālās palīdzības efektivitāti Tam ir jābūt tādam kā ārkārtas instrumentam, kas jālieto strauji. Un tādēļ esmu izteicis savu gatavību pieņemt šos te deleģētos aktus šeit. Sekretariāts man arī sniedza eh, sīkāks paskaidrojums par to, kā mēs varētu savienot šo, šīs te divas vēlmes vai šīs divas puses. Jūs redzēsiet, ka esmu uh, iekļāvis pielikumu 2a, kurš atbalsta to, ka deleģētie akti tomēr var tikt izmantot atsevišķos gadījumus. Tādējādi parlaments tomēr var izmantot demokrātisko kontroli un šis E, instruments tāpat laikā ir ātrāks un efektīvāks, kā vēlas tā darbinātāja un iesaistītās puses. Ja mēs vērojam lietas no politiskās puses, tad gan es, gan DG Expo pētījuma rezultāti uzskata tā, ka ļoti bieži makrofinanciālā palīdzība pagātnē ir sniegta neanalizējot vispārīgos kritērijus. Uh, Kritērija paredz to, ka palīdzības saņēmējiem jārīkojas saskaņā ar demokrātijas kritērijiem. Makrofinanciālai palīdzībai jātiek sniegtai saskaņā ar Lisabonas līgumu. To nedrīkst sniegt pretrunā ar Eiropas Savienības mērķiem izplatīt demokrātiju un atbalstīt cilvēktiesības. Esmu ieviesis ļoti stingru lomu un spēcīgu lomu Eiropas ārējiem dienestam sestā panta pirmajā apakšpunktā. Ārējās darbības dienestam eh, būs pienākums izvērtēt to, vai saņēmēja valsts ir iedarbinājusi attiecīgos demokrātijas mehānismu savā valstī. Un tikai tad, ja ārējās darbības dienesta atzinums būs pozitīvs, varēs sniegt makrofinansiālo palīdzību konkrētai valstī. Otrakārt, pa, pantā pulksten 6.4a esmu ies. Esmu uzsvēris to, ka saprašanās memorandā ir jārunā par cilvēktiesību un demokrātijas mērauklām un īstenošanu saņēmēju valstī. Es saprotu, ka ārlietu komiteja arī vēlas iesaistīt Eiropas ārējās darbības dienestu situācijas izpētē un piešķirt ārējās darbības dienestam lielāku lomu lēmumu pieņemšanā par makrofinanciālo palīdzību. Tālāk, ja runājam par regulas aptvērumu, par valstīm, uz kurām tas attiecas. Komisijas ierosinājums ir sekojošs. Ir jāizveido trešā valstu kategorija. Tās nebūtu ne kandidāta valsts, ne, darī, ne arī kaimiņattiecība politikas valsts, bet tādas valsts, kuras ir ekonomiski, politiski un geogrāfiski tuvas Eiropas Savienībai. Praksē tas nozīmē, ka tās ir Centrālā Azijas republikas, šī trešā valstu grupa. Es uzskatu, ka šīs te Centrālāzijas republikas vienkārši vajadzētu nosaukt šajā trešajā kategorijā vārdos. Tas būtu labi, jo savādāk uz tām attiektos ļoti vaļīgs makrofinanciālās palīdzības režīms. Eiropas komisija paredz šo regulu darbināt tikai ļoti ierobežot laiku, ja tikai šajā daudzgad finanšu schēmā. Taču tas liktos dīvaini jo regula darbotos mazāk nekā divus gadus. Tādēļ mans ierosinājums sekojošs. Regulu, regulai nevajadzētu noteikt beigu termiņu, vajadzētu paredzēt pārskata klauzulu, bet ne konkrētas beigas. Tādējādi mēs nodrošinātu normatīvo konsekvenci un izvairītos no tiesību aktu pārklāšanās. Un pēdējais punkts par sarunām ar Grūziju par makrofinanciālo palīdzību, kas vēl notiek. Es esmu ņēmu, ņēmis vērā mūsu referenta Černopo Rēdas kunga viedokli, ka ir jāņem vērā padomdevēja procedūra memoranda, saprašanās memoranda parakstīšanai. Es ceru, ka mēs varēsim vienoties par šī memoranda parakstīšanu tuvākajā laikā. Lielas paldies! Paldies Kazaka kungam! Esam uzklausījuši referentu, tagad uzklausīsim ēnu referentus. Marielēni Kopa no socialistu grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Un uh, es jau to izcēlu pēdējā sēdē. Runātāji, ja tur neliela pauze. Tātad visi jūs varat paņemt austiņas, tātad um, turpināšu. Jau pēdējo reizi teicu, ka piekrītu visām tām iebildēm, kuras eh, referents izteica savā ziņām. Eiropas parlaments aizvien ir uzsvērs, cik nozīmīgi ir, lai būtu oficiāls eh, tiesīgs instruments par vispārīgiem noteikumiem par makrofinanciālās palīdzības sniegšanu trešajām valstīm. Uh, Risinājums ir bijis samērā vēlu un situācija ir mainījusies. Tas arī dažādas jautājumus aktualizē par to, cik liederīgs ir šis priekšlikums un arī regula. Mūsu iespējas ir ierobežotas un arī komisijas argumenti nav pārliecinoši. Nākošais ir Eiropas parlamenta atbildība. Lisabonas līgums nosaka, ka parlaments ir atbildīgs par daudzām citām jaunām jomām un arī finanšu kontroli pār finanšu palīdzību sniedz. Tas tagad uh, mainās un patiesi tagad ir um, sarežģīti uh, skatīties, ja parlamentam būtu jāatsakās no šīs uh, iespējas. Ir arī citas daļas vēl. Un tas ir saistīts ar finanšu krīzi. arī ar citiem risinājumiem. Mēs nevaram vienkārši teikt, ka nekas nebūtu noticis Eiropas Savienībā un rīkoties turpināt, turpināt rīkoties tā. Mēs nezinām, cik ilgi krīze ilgs, cik ilgi būs nestabilitāte arī finanšu tirgos visā pasaulē. Un situācija attīstās tā, ka mēs vienkārši nevaram tādus ātrus risinājumus pieņemt. Mums ir vajadzīgi kopēji lēmumi un risinājumu. Tas arī ir ļoti nozīmīgi tām valstīm, kurām palīdzība tiek sniegta. Mēs nedrīkstam makrofinansiālās palīdzības instrumentus skatīties īstermiņā. Mums ir vajadzīga ilgtermiņa vai vismaz vidustermiņa pieeja. Grozījumi, kas ir iesniegt lielāko daļu, es varu atbalstīt, piemēram, grozījumu numuru divi – par Āzijas valstīm, Centrālāzijas valstīm, un kur tiek noteikti arī palīdzības, palīdzības veids. Tad arī 31. un 34. tiem gan nevar piekrist. Pārējos piekrītu referentam. Tagad 21. grozījums un, un grozījums numur 1. Šeit vajadzētu pievienot klāt arī valstis un teritorijas. Jo, protams, runa iet par valstīm, kuras var saņemt finanšu palīdzību. Piemēram, Kosova un Palestīna. Un tādēļ kāda jēga tad ir šim grozījumam un ko komisija domā par šo grozījumu? Tagad piezīme par London School of Economics pētījumu. Man liekas, ka pētījums ir interesants un tomēr gribu uzsvērt, ka ekonomiskās krīzes ap, um, laikā jārēģē ātri. Un, uh, ja šo ātro palīdzību nevaram sniegt, tad dažkārt palīdzība nemaz nav liederīga. Es arī iesniegšu grozījumus. Vēl paldies. E paldies tagad no goja e grupas vārda. Merfī kungs. Es gribu pateikties referentam un politikas nodaļai par uh, veikto pētījumu. Mm, man tāds vispārējais komentārs par uh, makrofinansiālo palīdzību. Dažkārt Eiropas Savienībā mēs uh, lietojam tādu, tādus izteicienus, kas jau atgādina Orvelu un uh, bieži vien mēs runājam par palīdzību saņēmējiem, bet viņiem tiek uzspiesti vienkārši neciešami noteikumi tādos gadījumos. Un es šī palīdzība, protams, izklausās ļoti patīkami. Mēs it kā palīdzam attīstīties valstīm, uh, bet mēs taču neesam nekāda labdarības organizācija Eiropas Savienībā. Visa šī palīdzība ir sasaistīta ar nosacījumiem, noteikumiem, ne tikai tādiem kā demokrātija, daudzpartija sistēma, bet uh, tiek prasīts dažādu struktūrālu pārveidojumu programmas, tāpat kā to prasa Startautiskais valūtas fonds un arī trojkas uh, Uh, vadītas uh, padomas, piemēram, Kosovai prasīts turpināt privatizāciju un stiprināt uzņēmumu vadību, uh, tāpat tiek prasīts privatizēt valsts uzņēmumus Patiesībā visi šie fondi tiek izmantoti, lai uh, īstenotu labēju ekonomisko politiku, un tas viss tiek darīts, lai absolūti mainītu šo valstu uh, darbības modeli. Es uh, kopumā piekrītu Marta. Uh, Martina, Martina Kazaka komentāriem par demokrātijas uh, veidošanu kā nosacījumu palīdzības saņemšanai, bet otrkārt runājot par procedūru, es atbalstu maksimālu parlamenta kontroli. Tas nozīmētu, ka joprojām uh, katrā gadījumā būtu jāpielieto parastā likumdošanas procedūra, piešķirot palīdzību katrai saņēmēju valstī. Uh. Vairāk neviens nav lūdzis vārdu. Tad pāriesim pie šā punkta. Pirmās daļas uzklausīsim profesoru Maiklu Emes, Emersonu, kas ir asociētais pētnieks Londonas ekonomikas skolā kurš ir eh, šā pētījuma autors. Pēc tam eh, jums būs iespēja uzdot jautājumus mūsu viesim. Profesor, tagad jūs rīcībā desmit minūtes. Lūdzu. varam tagad sākt atkal darbu, vai tulkošanas iekārtas darbojas. Lūdzu, profesor kungs, sāciet vēlreiz no sākuma. Paldies, priekšsēdētājs īsti nesapratu, kas te notika. Sākšu vēlreiz. Yep. The... Jā, lūdzu, sāciet vēlreiz no sākuma, jo mums bija tehnisk, tehniskas problēmas ar tulkojumu. Es, jā, es domāju, ka zālē sēdošie zina, kas ir. A minority shareholder, a small minority makrofinansiālā palīdzība, un šobrīd šis instruments darbojas tā kā mazākuma akcionārs SVF palīdzībā. 10% vai pat mazāk tiek nodrošināts finansējums, un par to arī runa ir ziņojuma projektā un vienā no grozījumiem pēdējo gadu laikā eh, MFA nodrošina palīdzību divos gadījumos vidēji gadā, bet eh, krīzes laikā, protams, šis darbības apjoms pieaug, kā tas ir eh, visiem saprotams. Runājot tagad par šā instrumenta efektivitātes izvērtējumu, ir veikti vairāki pētījumi, ar kuriem arī esmu iepazinies, un uh, pārskats par to ir uh, atrodams 44. mūsu ziņojuma lapusē. Tagad gan tā ir 37. 38. lapus jaunajā versijā kas jums pieejama. Tātad mēs esam izpētījuši 15 palīdzības sniegšanas gadījumus, kādi mums ir secinājumi. Seši no šiem gadījumiem ir izvērtēti, konstatējot, ka ietekme ir ierobežota, neliela, nenozīmīga, un ka šie pasākumi tik un tā būtu Mm, īstenoti. Tātad ietekme ir ļoti pieticīgi novērtēta. Divos gadījumos uh, ir uh, bijusi ļoti ilga vilcināšanās un uh, pagaidām vēl nekas netiek īstenots pārvaldības problēmu dēļ Bosnijā un Ukrainā. Uh, Vēl ir bijuši gadījumi, kad palīdzība ir daļēji atcelta, jo ekonomiskā situācija ir tik strauji mainījusies, ka šāda palīdzība vairs nebija nepieciešama. Tas jau norāda, cik liela problēma ir uh, kavēšanās projektu īstenošanā. Tagad par jauno pamatregulu un tās būtību. Es šeit neiedziļināšos, tas ir institucionāls jautājums, tikai man ir viens komentārs. Tā kā procedūras ir ļoti smagnējas un garas, un tas visiem ir zināms, ka tas rāda nopietnus sarežģījumus, tādēļ reg, pamatregulas projektā ir ierosināts uh, ievērojami vienkāršot procedūras, un, ja es pareizi esmu sapratis, padome pret to iebilst, ie, iesniedzot priekšlikumus pār to, ka padomes komiteja pārvaldīs joprojām makrofinansiālo asist, eh, palīdzību, un tas liektu vienkāršot šo instrumentu un to izmantotu, izmantot ātrāk nekā līdz šim. Nākošais jautājums. Vai SVF ir jābūt vienīgajam šādas palīdzības sadarbības partnerim? Mēs uzskatām, kā parasti tas tā varētu būt, bet varētu būt arī citi gadiem. Piemēram, varētu būt Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka un Pasaules banka kā partneres. Um, balstoties uz pieredzi Austrum Eiropā 2008. un 2009. gadā, toreiz ERAB nevis SVF sniedza palīdzību Austrum Eiropas valstīm. Uh, izdzīvot šai krīzē un varbūt uh, uh šī pieredze būtu izmantojama un ERAB ir arī devus mājienus par uh, iespējamiem nosacījumiem. Tas nozīmē, ka uh, šādos gadījumos um, Eiropas Savienība varētu arī iesaistīties palīdzības sniegšanā uh, Vēl viens jautājums, par ko runā arī referents savā ziņojumā, ir geogrāfiskais pārklājums. Šeit ir tāda mm, diezgan miglaina atsauce uz valstīm ārpus um, Eiropas. Referents ierosina skaidri norādīt Centrālā Azijas valstis, jo mm, tas ir tas, kas šajā gadījumā ir domāts. Tagad jautājums par uh, Eiropas Savienības mm, pievienoto vērtību, mm, izvirzot politiskus nosacījumus. Šeit patiesībā ir runa par ļoti tehnisku pieeju, par valsts finanšu revīziju. Protams, uh, tas ir svarīgi, bet tas nav nekas uh, ļoti izšķirošs, jo tas viss ir ļoti tehniski. Referents ierosina skaidrāk noteikt politiskos nosacījumus, un man, mūsuprāt, tas tieši, tā tiešām varētu būt papildu pievienotā vērtība, jo SVF nevar izvirzīt pa, politiskus nosacījumus. Tomēr mums jābūt ļoti piesardzīgiem, jo mēs nevaram par desmit miljoniem eiro nopirkt demokrātiju. Nu, parasti tas tā nenotiek. Un jautājums ir tāds, vai mēs varam uh, konkrēti norādīt, kādi uh, politiski soļi būtu jāspēr šai valdībai, ko valdība uzskatīt par pieņemamiem, piemēram, uzlabot cilvēktiesību situāciju vai kaut ko citu, uh, lai saņemtu šo palīdzību, bet mēs nevaram um, lolot ilūzijas, ka par dažiem miljoniem eiro mēs dabūsim politiskās reformas. Un vēl priekšpēdējais jautājums par izvērtējumu metodiku. Mani draugi komisijā, Pīters Beks un citi, ar kuriem mēs apspriedām šos jautājumus, patiesībā uh, šīs pats ģenerāldirektorāts ir atbildīgs par pētījumiem, kurus gan veica ārējie eksperti. Uh, Tomēr ir jautājums tāds, vai uzņēmumu vadītājiem tad vajadzētu pašam arī pasūtīt šos pētījumus. Tas ir tāds strīdīgs jautājums, par to es arī runāju. Uh, cit, uh, piemēram, um, SVF un Pasaules banka par uh, izvērtējumiem atbild cita nodaļa, nevis tā, kas sniedz palīdzību un pārvalda šos līdzekļus. Tālāk par rezultātiem. Tā kā rezultāti ir ļoti ierobežot jautājums, ko darīt tālāk, vai pārtraukt šo palīdzību, vai uh, paplašināt tās apjomu, vai uh, saglabāt līdzinējo pieju. Ja pārtraukt palīdzības sniegšanu pašreizajā situācijā, kad eirozona zona Um, situācija negatīvi ietekmē tuvākos kaimiņus. Um, tas varētu būt ļoti nevēlams negatīvs politisks signāls. Tādēļ mēs neieteicām pārtraukt um, makrofinansiālo palīdzību. Protams, mēs apzināmies, ka Eirozonas uh, krīze uzliek ļoti lielu slogu Eiropas Savienības līdzekļiem. Mm, bet uh, uh, varētu būt arī uh, tāds risinājums um, būt, uh, ka partneru iemaksas būtu jāpalielina līdz 20%. Un galu galā mēs uh, neparedzām nevienu no galējām hipodēzēm, vai nu pavisam atteikties no šā instrumenta, vai ievērojami paplašināt tā apjomu, bet gan uh, izvēlamies vidusceļu, zināmus uzlabojumus veikt uh, šā instrumenta darbā, un tas arī īsumā viss. Paldies, profesor! Tagad uh, vārds deputātiem, kuri var uzdot jautājumus, izteikt komentārus. Lūdzu, referents. Priekšsēdētāji kungs runāšu bulgāru valodu. Uzdravjā авторите на изследването. Jā, es labprāt gribētu ļoti tādus mm, sirsnīgus vārdus teikt eh, par eh, šo pētījumu, it īpaši uzsverot to, ka tas ir ļoti pamatīgi veikts pētījums, ir izanalizēta šī pētījuma darbība. Es eh, pati esmu mēģinājusi, mēģinājusi lielu daļu no šiem rezultātiem izmantot manā ziņojumā. Makrofinansiālā palīdzība vienmēr ir bijusi saistīta ar uh, starptautiskā valūtas fonda palīdzību un arī darbību. Manā skatījumā arī pētnieku darbs parāda, ka šim uh, instrumentam vajadzētu piešķirt tādu atsevišķu dimensiju. Šeit mums nevajadzētu runāt tikai par SVF, bet arī par citiem Eiropas partneriem, tādiem kā Eiropa un Pasaules banka. Manā ziņojumā, 5. pantā, esmu piedāvājis robežvērtību, un tas ir saistīts ar es palīdzību ārkārtas gadījumos. Un atsevišķos gadījumos var mainīt arī šīs robežu vērtības. Vienā punktā gan es īsti nepiekrītu šī pētījuma autoriem par politiskajiem apstākļiem. Šajā pētījumā mēs runājam par dažādām valstīm un apstākļiem tajās. Un tām valstīm, kas ir, um, ja tā var teikt, tad tāda uz tāda laba ceļa, ievērojot cilvēktiesības un attīstot valsts demokratizācijas pakāpi. Ja mēs paraugamies uz uh, Lisabonas līgumu un tā ietekmi, kā arī uz cilvēktiesībām, tad es uh, uzskatu, ka šī, šo politisko apstākļu vaināšana attiecībā uz tām valstīm, kas varētu saņemt šo palīdzību, neatbilst ES mērķiem kopumā. Proti, mūsu pamatvērtības būtu īpaši jāizceļ. Pār Elīni Kopske kundzes teikto es piekrūtu viņai, paldies par komentāriem. Un paldies arī Melfī kungam Man liekas, ka mūsu dialoga laikā mēs varētu sasniegt tādus ļoti labus rezultātus. Par Kosovu runājot, gribu uzsvērt nelielu tehnisku labojumu. Tas ir arī Šajā pirmajā grozījumā uzsveikts Kosova ir to valsts skaitā, kas var saņemt atbalstību. Un atsaucoties uz Mērfī kunga teikto, viņš runāja par makroekonomisko palīdzību un tās piešķiršanu. Šai palīdzībai jānāk par labu tām valstīm, kas tādas plašas reformas veic arī politiskā izpratnē. Un nevajadzētu šo, politiku, šo valstu politiku kopumā kaut kādā veidā apdraudēt. Tām vienkārši būtu jābūt orientētām uz sociālās kohēzijas īstenošanu. Paldies, Mērfī kungs. Varbūt jums ir komentāri. Jā, man ir pavisam īsts jautājums profesoram Emersonam. Ko viņš domā par sekojošu domu? Atlaist starptautisko, pār, pārtraukt šo makrofinanciālo palīdzību un vienkārši Eiropas kaimņatiecību politikas instrumentu izmantot kā palīdzības sniegšanas viru. Profesor Michael Emerson. Profesor Emerson vai jūs varētu atbildēt uz eh, jautājumu, kas tikko izskanēja, un arī uz referentu komentāriem, lūdzu? <clears throat> well, question... Sākšu ar jautājumu. Šis jautājums iespējams tapis tādēļ, ka makrofinanciālā palīdzība reizēm tiek piešķirta kā tāds grants Armēnijā un Grūzijā, piemēram, tiek izmantot šādas te granta veida izmaksas. tas iemesls, kādēļ šajos gadījumos tiek izmantot šā, šī pieeja, ir, lai varētu mīkstināt aizdevuma noteikums nabadzīgām parādos likstošām valstīm. Savādāk būtu jāizmanto dažādi spēcīgi noteikumi, par kuriem esam vienojušies startautiski. Šie te granta līdzekļi pilnīgi iespējams varētu tikt piešķirt kā budžeta atbalsts kaimiņattiecību politikā. Uh, jo tur tiešām tiek izmantot ļoti līdzīga pieeja. To varētu darīt. Taču, ja mēs gribam paturēt saikni ar starptautisko valūtas fondu un tā granta elementiem, tad es domāju, ka labāk ir paturēt spēkā atsevišķu regulējumu. Kaimiņa attiecību politikas, pol, politikai noteikti arī ir savs normatīvais ietvars, kur var izmantot. Es labprāt uh, pārsūtītu šo jautājumu komisijai, kas varēs komentēt tā juridisko pusi un pamatotību. Harry Concliffe. Uh, now. Paldies, profesor. Tagad uzklausīsim komisijas pārstāvi. Pīters Beks pie mums ir ieradies. Paldies, priekšsēdētāji! Iesākumā gribētu pateikties referentam par ārkārtīgi labo ziņojumu, kas mūsuprāt ir labs pamats tālākajām debatēm. Mēs piekrītam veselē virknei ierosinājumu, taču jāatzīst, ka ir atsevišķi elementi, kas mūsuprāt, nav tik nepārprotams. Gribētu atgādināt četrus punktus savā ievadrunā. Pirmais punkts attiecībās deleģētiem aktiem. Esam konsultējušies ar juridisko dienestu šajā jautājumā par to, kā deleģētie akti varētu tikt izmantoti atsevišķos MFP gadījumos. Un tādēļ mums ir arī šīs te pielikums. Visi juridiskie dienesti atbild, ka tas ir ļoti skaidri un nepārprotam saskaņā ar līgumu deleģēto aktu procedūru var tikt izmantot tikai nenormatīvajiem aktiem, kas paredzēti kā papildinājums vai nebūtisku elementu grozīšana. Ja tiek radīts atsevišķs pielikums tikai, lai piešķirtu Eiropas komisijai pilnvaras vietot, lietot deleģētos aktus, tas varētu tikt uzskatīts kā tā, tāda parastā regulas darbināšanas sistēmas apiešana. Kazaka kungs ir saņēmis atzinumu no AFET komitejas Manuprāt, AFET komitejas atzinumā ir ļoti labs pamatojums. Tur ir teikts, ka šis instruments ir ļoti ierobežots, tam jābūt ātri lietojumam un efektīvam. Un tādēļ Vaiderskundze, kas ir AFET atzinuma autora, atbalsta ideju, ka Eiropas par, ka komisija varētu izmantot deleģētos aktus, bet tikai tajos gadījumos, ja MFP tiek sniegta valstī, kas ir ārpus mūsu uh, saņēmēju valstu kategorijām. Eiropas komisijai šķiet, ka tas ir ļoti saprātīgs risinājums. Eiropas komisija, protams, pilnīgi saprot Eiropas parlamentā uh, rūpes par savu, par parlamentu lomu. Es gribētu uzsvērt, ka lēmumu pieņēmējiem vienmēr būs kontroli pār visu makrofinanciālās palīdzības instrumentu, arī tad, ja instrumenta darbināšana tiek nodota Eiropas komisijai. Arī šobrīd Eiropas parlaments apspriežot šo te makrofinanciālo palīdzību palīdz definēt noteikumus un priekšnoteikumus palīdzības sniegšanai, tāpat piedalās valsts sarakstu sastādīšanā pēc tam šo noteikumu pildīšana būs arī parlamenta kontrolē. Lēmumu pieņēmē saņems eh, regulāru informāciju pār palīdzības sniegšanu, mēs nāksim klājā ar ikgadējiem pārskatiem, ar izvērtējumu, tāpat arī ar daudzgadējiem pārskatiem par palīdzības sniegšanu. Un tas viss pilnībā atbilst parastajai uh, pilnvaru, parastam pilnvaru sadalījumam starp uh, lēmumu pieņēmēju un izpildītāju. Priekšsēdētāji par pāriem trim punktiem runāšu īsāk. Otrais punkts par Centrālā Azijas valstīm kā atsevišķa grupa. Eiropas komisija labprāt sauktu šo kategoriju par citām valstīm, kas ir tuvas Eiropas Savienībai. Taisnība. Agrāk Šajā kategorijā iekļāvās galvenokārt Centrālāzijas valsts, kā pareizi pieminēja referents un tāpat arī profesors Emersons. Bet tagad situācija ir mainīsies. Tā nebūtu nav, ka tās ir tikai Centrālāzijas valsts. Piemēram, mums jādomā par mūsu dienvidu kaimiņu valstīm. Tur arī ir liela politiskā dinamika, un mums ir jābūt politiski elastīgiem, jāspēj palīdzēt arī dienvidu kaimiņiem. Tajā gadījumā, ja politiskās un ekonomiskie, politiskie un ekonomiskie priekšnoteikumi būtu tam atbilstoši. Trešais jautājums - politiskie priekšnoteikumi. Eiropas komisija var piekrist referentam, ka ir jāstiprina politisko priekšnoteikumu pārbauda un ir jāveic formālāks un caurskatāmāks izvērtējums pirms palīdzība tiek sniegta. Referents iesaka Eiropas ārējā darbības dienestu kā vērtējumu veicēju par katras valsts makroekonomiskās atbildības līmeni. Mēs pilnīgi noteikti esam par to, lai ārējās darbības dienests tiktu iesaistīts politisko priekšnoteikumu pārbaudē. Un patiesībā mēs to daram jau tagad. Eiropas ārējās darbības dienests tiek iesaistīts lēmumu pieņemšanas procesā. Šī dienesta pārstāvis ir Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Tātad šī politiskā stīga noteikti tiek saglabāta un politiskie apstākļi saņēmē valstīs tiek pārbaudīti. Bet ir formāls jautājums. Proti, cik lielā mērā Eiropas ārējās darbības dienests, kas ir ārēja struktūra, bet nevis iestāde, var tikt izdalīts un konkrēti nosaukt šādā tiesību aktā. Uh, Jūs zinat, ka joprojām notiek juridiskas institucionālas debatas, um, kas nav beigušās. Runa ir par DFS ārējās darbības instrumentiem, kurā kategorijā tie būtu ieskaitām. Cik es saprotu, šo juridisko jautājumu paskaidrojums mums drīz tiks piedāvāts, un tad mēs varēsim ievērot konsekventu pieeju attiecībā uz visiem šiem palīdzības instrumentiem. Tālāk, Eiropas komisija ne, neiebilst pret to, kā saprašanās memorandā tiek iekļauti vispārīgi politiskie priekšnoteikumi, taču mēs noteikti iestājāmies pret to, lai konkrēti politiskie kriteriji tiktu minēti kā absolūti nepieciešami priekšnoteikumi makrofinansiālās palīdzības sniegšanai. Šobrīd šis instruments ir tāds ļoti vispārīgs instruments. Ja mēs izteiksim konkrēts politiskos kritērijus, šis instruments tiktu būtiski politizēts, un tas būtu pretrunā šī instrumenta dabai. Un pēdējais, komentārs attiecībā uz starptautiskā valūta fonda iesaisti un noteikumiem. SVF ir galvenais makrofinansiālās palīdzības sniedzējs tām valstīm, kurām ir grūtības ar maksājumu bilanci. SVF nevar aizstāt neviena cita finanšu iestāde, ne Eiropas Savienības, ne starptautiska finanšu iestāde. Gluži vienkārši tādēļ, ka šādas iestādes nav. Šāda veida atbalsts neviena cita iestāde nesniedz. Kad profesors Emersons pieminēja ERAB un to palīdzību centrālās un austrum Eiropas valstīm, tad jūs atsaucāties uz Vīnes iniciatīvu, kuras mērķis bija izvairīties no tādas situācijas, kad Eiropas bankas pazustu no centrālās un austruma Eiropas valstīm. Šai operācijai bija ļoti pozitīvi rezultāti, taču tā bija būtiski atšķirīga no tā, ko mēs darām šodien, sniedzot makrofinanciālo palīdzību. Ja mēs atteiktos no sadarbības ar SVF, tas būtu radīt mums ļoti lielus sarežģījumus. Daudz iemeslu dēļ. Viens no tiem ir tāds, ka Eiropas komisijai nav tādu resursu, kas varētu aizstāt SVF. Jāpaturprātā arī tas, ka kopš makrofinansiālās palīdzības radīšanas tas ir bijis tāds kā papildu instruments. Tas atspogļojas gan tā izmēros, eh, apjomā, gan arī tā struktūrā. Priekšsēdētāji, protams, ir vēl daudz citu jautājumu, par kuriem es šeit varētu runāt, bet tie varbūt ir mazāk svarīgi. Šie četri, kurus es pieminēju tagad, ir tādi vispārīgi un ļoti būtiski. Es domāju, ka pie tehniskajiem un sīkākiem jautājumiem mēs varēsim atgriezties vēlāk. Paldies, saka priekšsēdētājs. Vai referents vēlas komentēt par uh, to, ko dzirdējis no komisijas? Комисията за, за позицията и за аргументите, които представи. Разбира се, ние напълно разбираме аргументите и позицията и Jā, paldies, paldies komisijai. Mēs uh, saprotam visu to, kas ir bijis teikts, un, protams, arī es saprotu, kādi ir noteikumi. Un jāsaka uh, par to, kādi ir risinājumi kas jau ir sasniegta un uh, attiecībā uz uh, valstīm, kas saņem šo finanšu palīdzību, šie risinājumi jau ir skaidri noteikti, bet nu vienlaikus uh, mūsu rīcībā ir arī tādi diezgan skaidri argumenti. Mēs esam vērsušies pie Eiropas parlamenta juridiskā dienesta un mums uh, tika atbildēts, ka saistībā ar deleģētajiem aktiem parlamentam var būt uh, noteikti nozīme. Un darbu var noorganizēt tā, ka parlaments novēro un arī kontrolē paveikto katru reizi, kad šis instruments tiek uh, izmantots. Tās ir tiesības, kuras mēs esam saņēmuši saskaņā ar Lisabonas līgumu. Mēs uh, Rēķinamies arī ar Dānijas prezidentūras atbalstu un ceram, ka varēsim sasniegt labu kompromisu šajā jautājumā. Es domāju, ka tāds kompromiss risinājums varētu būt, piemēram, arī tāds, ka Eiropas parlamenta nostāja tiek arī atbalstīta. Un mēs ceram, ka sasniegsim kompromisu ar ēnu referentiem. Paldies! Okay, the... Paldies, līdz ar to debats par šo jautājumu ir beigušās. Minēšu dažus datums grozījumus var iesniegt līdz 10. aprīlim, līdz pulksten 12. Un tagad pāriesim pie iepriekšējā darba kārtības punkta, kur neizskatījām. Sastais punkts. To mēs nevarējām izskatīt pirms septītā, jo nebija klāt nereferentes. nedz arī viņus pārstāvji, kas pārīkumu. Kā jau es teicu, runa ir par Eiropas globalizāciju pielāgošanās fondu. Atbildīgā komiteja ir nodarbinātības komiteja. Mums ir jāsniedz tai atzinums. Referente ir Julio Vinklere. Viņa atvainojas, ka šoreiz nevarēja ierasties mūsu, mūsu sēdē. Tādēļ viņa lūdz Danielu Kaspārī, kas arī pārstāv viņas politisko partiju, tautas partiju, runāt viņas vārdā. Lūdzu, Kaspārī kungs. Priekšsēdētāja kungs, paldies! Es uh, sirsnīgi sveicu visus. Uh, deputāts no Julija Vinklera. Viņš labprāt uzstātos pats, bet viņš tiemžēl šodien nevar būt. Uh, un tā kā rīt darba kārtība ir piesātināta, mēs nevaram pārcelt jautājumu uz rītdienu. Es uh, nolasīšu to, ko Julio Vinklers būtu labprāt teicis uh, komiteja sekojošo. Godātie kolēģi, Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots 2007. gadā un ārkārtas pasākumi tika pagarināta 2009. gadā un pēc tam, lai risinātu smagās nodarbinātības problēmas Eiropā. Tas ir atšķirīgs no Eiropas sociālā fonda, kas vairāk nodarbojas ar strat, eh, struktūrālām problēmām. Es uzskatu, ka tas ir pozitīvs solis ņemt vērā realitāti, ar ko saskars mūsu pilsoņi. Un tagad par dažiem um, maniem grozījumiem. Pirmkārt ir par uh, globalizācijas pielāgošanās fondu saglabāšanu ārpus uh, daudzgadu finanšu schēmai. Šī uh, procedūra ir gara un prasa 8 līdz 11 mēnešus līdz um, palīdzības piešķiršanai. Tas attur daudzus pieteicējus. Tāpat mums ir um, uh, jāpanāk, lai fonds izpildītu savus mērķus da, šobrīd tiek iztērēts tikai daļa no finansējuma katru gadu, un tādēļ nebūtu reāli prasīt vēl lielāku finansējumu un to iekļaut daudzgadu uh, finanšu schēmā. Šo jāsamazina ir uh, eh, pieteikumu izskatīšanas termiņš. Uh, komisija vēlas pašreizējo 11 mēnešu termiņu samazināt uz 8 mēnešiem, lai vienkāršot arī uh, starp institūciju sadarbību. Tāpat jāsalāk, eh, jāsamēro mērķi un iespējas. Komisija eh, ir paredzējusi palielināt to eh, cilvēku skaitu, kas var saņemt palīdzību no šā fonda. Tāpat uh, ir paredzēts šeit iekļaut arī uh, tos darbiniekus, kuri ir cietuši no tirzniecības nolīgumiem, kuri bija izslēgti iepriekš no šī fonda aptvēruma. Uh, tāpat ir skaidri jādefinē, kurš Eiropas uh, Savienības fonds uh, sniedz palīdzību, kurā gadījumā e, steidzamības gadījumā, Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonds un tāpat, kad tiek palīdzības sniegt no kopējās lauksaimniecības politikas. E, tāpat e, šis fonds nedrīkst pārņemt sociālā, Eiropas sociālā fonda un kopējās lauksaimniecības politikas pilnvaras. Ir uh, Eh, jādomā par to, kā sniegt palīdzību tiem darbiniekiem, kuri varētu būt cietēji pēc eh, daudzpusēja tirzniecības nolīguma parakstīšanas. Eh, atzinumā ir norādīts arī, ka daļēji šā fonda aptvērums varētu būt pielāgošanās daudzpusēja tirzniecības nolīgumu sekām. Tā kā komisija uh, attaisno to, ka ir jārūpējas par to darbinieku labklājību, kuri ir cietuši no šīs tirzniecības liberalizācijas parlamentam, ir jāraugās, lai šie mēķi tiešām tiktu īstenoti ir jānodrošina uh, efektīvāka globalizācijas pielāgošanās fonda darbība, jādomā par sociālo ietekmi un esmu gatavs sadarboties ar ēnu referentiem. Nu, tik tālu uh, mūsu kolēģis Jūlijas Vinklers uh, rakstīja, un pēc diskusijām es, protams, arī viņam stāstīšu par tām ierosinājumiem, kuras uh, saņemsim diskusijās. Paldies! Thank you, this was a very... Liels paldies! Jūs ļoti skaidri atspoguļojāt referenta viedokli, ir sagatavoti virkni grozījumu, un es pilnībā piekrītu tam, ka Eiropas globalizācijas pielāgošanās uh, fonds ir tiešām ar vien vairāk saistāms ar Eiropas Savienības tirzniecības politikas sociāliem aspektiem. Tagad vārds Elēnī Kopai no sociālistu grupas. Paldies, priekšsādātāja kungs. Globalizācijas pielāgošanas fonds ir viens no liederīgākajiem instrumentiem. Šobrīd šādi var atbalstīt tos darbaņēmējus, kas zaudē darbu. Tas pozitīvi iespaido vietējās iestādes, ļauj atbalstīt strādājošos un būtu labāk, ja šo instrumentu varētu vēl vairāk vienkāršot un ja tam būtu arī pietiekami daudz līdzekļu instrumentu vajadzētu paplašināt arī aptverot lauksaimniecības sektoru, kas tagad saskars ar lielām grūtībām. Kā arī ir nepieciešams ietvert dažādus papildinošus pasākums. Es domāju, ka šis pasākums kopumā ir ļoti labs. Mūsu politiskā grupa atbalsta vienkāršojums un šis globalizācijas pārvarēšanas fonds ir ļoti nozīmīgs. Par budžeta procedūru runājot. Mums vajadzētu būt elastīgiem. Procedūrām jābūt īsākām. Ir pienācis laiks diskutēt par to, kādu modeli mēs vēlamies izmantot starptautiskām tirdzniecības nolīgumu. Es nedomāju, ka ir liederīgs starptautiskos nolīgumus noslēgt tādā veidā, ka tiem ir liela nozīme uz mūsu sociālo situāciju, un pēc tam mums jāizmanto globalizācijas fonds, lai pārtrauktu šādu nolīgumu radīto negatīvo aspektu. Valdies! Nākošais runātājs. Nu, jāsaka, ka būt, jāsaka, šis fonds ir uh, būtisks, būtisks sociālā uh, aspektnē. Lai arī mēs zinām, ka tas ir fonds, kuru reti izmanto, lai pielāgoties globalizācijai visbiežāk, tie ir uzņēmumi, kas ir saskars ar problēmām, un nevienmēr ir šī saikna ar globalizāciju, bet nu vēlreiz runājot, ka tā kā ir šāda sociāla dimensija, tad mēs atbalstam vienkāršošanu un procesu pātrināšanu. Taču viena liela problēma ir ar lauksaimniekiem. Nezinām, no kurienes ir nācis šis priekšlikums. Komisija savu, savu iniciatīvu izsaka sarunām ar Merkusuru, un tas tā, radīs uh, problēmas dalību valstīs un arī radīs problēmas ar parlamentu, un pēkšņi ir arī priekšlikums 2-3 mm, miljardi līdz 2,5 miljardiem no šī fonda, lai kompensētu zaudējumus lauksaimniekiem, jo viņus pirmajā skars šī līguma noteikumu un saks pēc uh, līguma, kas ir noslēgts ar Merkosur valstīm. Nu, tad mēs redzam, ka, nu, burtiski tāda tā kā pirueta tiek veikta. Nu, varbūt, ka tas tā liktos eleganti, bet, nu, tas tā parūpju tiek darīts. Un brīvās tirdzniecības uh, nolīgumi apšauba mūsu un, un rada problēmas lauksaimniekiem, tad mēs dosim lauksaimniekiem, jā, mēs esam tādu uh, līgumu uh, uh, sastādīsim, ka, nu, teiksim, jūs pazudīsiet, bet mēs jums izmaksāsim naudu. Un ja mēs runājam par kopējo lauksaimniecības politiku, tad jādomā par, par lauksaimniecību Eiropā. Tātad mūsu skatījumā lauksaimnieku iesaistīšana šajā fondā un arī komisijas uh, demaršs ir pilnīgi pretrunā šim jautājumu un ne tikai pretrunā kopā lauksaimniecības politikai jums ir jālem, kādu lauksaimniecību mēs gribam un kāda veida lauksaimniecību mēs gribam atbalstīt. Tātad šis ir demaršs, es gribētu pat teikt, gandrīz pervers. At, kompensējot mūsu lauksaimniekiem Eiropā zaudējumus pēc brīvās apmaiņas līgumiem noslēgtiem ar Latīņu Ameriku. Paldies! Paldies! Tagad Pauls Merfijs no Goja. Paldies! šīs diskusijas kontekstā situācijā, kad ir augstākais bezdarba līmenis pēc eiro ieviešanas, ja bez darba ir 25 miljonu cilvēku. Tā, to ir izraisījusi krīze, bet arī globalizācijas politika, un šobrīd mēs varam uh, sastādīt uh, bilanci šim Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondam. Uh, Esmu runājis ar uh, strādniekiem un jāsaka, šī palīdzība ir absolūti nepietiekama un neadekvāta un patiesībā ir tā kā plāksteris uz milzīgas dziļas brūces, ko ekonomiskā krīze padara vēl dziļāku. Šī politika, kas tiek īstenota, rāda bezdarbu un tad nelielu naudu atdod cilvēkiem atpakaļ apmācībai un kaut kam citam, bet tas jau neko nepalīdz, jo Eiropā ir arvien mazāk darba vietu, mazāk iespēju cilvēkiem atrast darbu nekā tas bija līdz šim un tie strādnieki, kas ir centušies izmantot šā fonda palīdzību, nav apmierināti ar šo pieredzi. Īrijā ir bijusi milzīga birokrātiska kavēšanās, šķēršļi, kas, ko izraisa gan vietējā administrācija, gan Eiropas līmeņa administrācija, un Īrijā puse no šiem līdzekļiem, kas tika piešķirti, pēc tam tika atskaitīti atpakaļ Eiropas Savienībā, jo nebija pienācīgi uh, izlietoti un uh, darbiniekiem nebija iespēja piekļūt šiem līdzekļiem. Manuprāt, būtu jāiet vēl tālāk patiesībā. Bija paredzēts izņēmums, kas uh, Eh, samazināja šo pieejamības kritēriju, samazinot atlaisto darbinieku skaitu no 1500, tad tas tika nobloķēts. Es domāju, ka mums būtu jāsamazina šis slieksnis no 500 vēl zemāk, vēl mazāk nekā 500 atlaisto. Ir jābūt šais uzņēmos, lai eh, varētu izmantot eh, fonda palīdzību ir nepieciešama lielāka saskaņotība starp Eiropas sociālo fondu un Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondu. Viens no šiem fondiem ir tā kā profilaktisks domāts, otrs ir kā zāles, bet patiesībā jau tas tā nedarbojas. Uh, Eiropas sociālā fondā ir iesaistīts arotbiedrības, bet šeit tās nav šīm fondām piesaistītas. Uh, Un, manuprāt, ir arī jārīko plašas debatas par zemnieku un mazo video uzņēmumu iesaistīšanu šai fondā. Mēs esam pret. Šie jautājumi ir pavisam atšķirīgi. Tos rāda globalizācija, bet e, šajos gadījumos ir nepieciešami citi fondi, citi līdzekļi. Un mūsuprāt, palīdzību būtu jāsniedz zemniekiem caur kopējo lauksaimniecības politiku Eh, šeit ir eh, neliels eh, brīvās tirzniecības nolīgumu oponentu skaits. Mēs uztraucamies par to, ka cietīs mazie, mazā saimniecības Eiropā, bet visa šī neoliberālā pieeja, ko aizstāv parlamenta lielākā daļa, turpina šo līgumu atbalstīt. Paldies, tagad ir Eh, uzklausīsim pār, komisijas pārstāvu Žānu Fransuā Lebrānu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Varbūt pāris eh, elementi atbildēja pār šo fondu. Es domāju, ka jā, saglabā atmiņā tas, ka tas nav tirdzniecības sarmentu elements. Tas ir instruments, kura mērķis ir palīdzēt uh, strādājošiem, kurus uh, skar dažādas ekonomiskās uh, situācijas, lai viņiem atļautu pēc iespējas vienkāršāk atrast jaunu darbu. Tas ir domāts, lai paustu Eiropas solidaritāti, saskaroties ar tādiem instrumentiem kā, piemēram, tirdzniecības līguma, kas ir pozitīvi lielākai daļai mūsu pilsoņu, bet kuriem ir iespējams eh, būt saistītiem ar kādiem negatīviem eh, elementiem. No šejienes ir šī solidaritātes eh, doma šo instrumentu izmantot dalību valstis un ir radījuši to, lai papildinātu viņu nacionālo ekonomiku, arī to politiku, kas ir domāta, lai palīdzētu atlaistajiem darbiniekiem. Subsidaritāte šajā jomā tiek saglabāta un tai tiek pievienots vēl kas papildus nacionālajiem risinājumiem. Un atsevišķos gadījumos nacionālajie soļi varbūt nu, nepārāk veiksmīgi pārvaldīti, un tādēļ par šo mēs varam paust nožēlu. Ir jāzina, ka komisija ir piedāvājusi pagarināt izņēmumus, kas atļautu uh, uh, iejaukties pēc finanšu krīzes ar tādu augstāku finansējumu amotu. Un šie izņēmumi netiek uzturēti, jo dažās dalībvalstīs ir uh, opozīcija šai idejai, tiek izteikti priekšlikumi, ka tiek vēstas uh, sarunas ar Eiropas parlamentu lai šīs uh, krīzes izraisītās izņēmuma situācijas tiktu pagarinātas. Uh, tiek tagad diskutēts par 2020. gadu, un dažas dalību valsts publiski pagājuši nedēļu ir paudušas to iebildes un atsaucas uz subsidaritātes principu. Komisija uzsver, ka gluži pretēji šis instruments respektē, kā es tikko teiktu, ievērotu visus subsidaritātes principus, un dalību valsts ir izteikušas priekšlikums, viņām nav nekādas saistības un pienākumu uzlikt. Un tās pašas var noteikt, kādi papildu pasākumi tiek veikti attiecībā uz šī fonda izmantošanu. Un vēl gribu uzsvērt to, ka vasara kārta grozījumu, ko ir iesniedzis referents, ir um, patiesi interesanti komisijas dienesti ļoti uzmanīgi izskatīs izteiktos priekšlikums. Un noslēgumā gribu uzsvērt, ka SKPF ir saskaņojums arī ar sociālajiem uh, fondiem un to izmeklu, izlietojumu dalību valstīs. Kad tas tiek izskatīts, tad uh, vidustermiņa izvērtējumos uh, redz, ka šī uh, saikne un uh, vienlaicīgi izlai, izmantošana ar citiem instrumentiem ir ļoti veiksmīga un nav nekādi negatīvi izmantošanas piemēri šeit pieminēti vai reģistrēti. Un noslēgumā es domāju, ka EGPF varētu paplašināt aptvērumā uz maziem vidējiem uzņēmumiem un neatkarīgiem strādājošiem, kā arī uh, iekļaut aptvērumā tos strādājušos, kas strādā gan ar um, termiņu līgumu, gan arī ar pagaidu līgumiem, lai varētu palīdzēt visiem strādājošiem. Un tas um, būtu gan solidaritātes, gan arī Eiropas kopienas izpausmes veids. Paldies! Paldies! Vai referents vēlas vēl komentēt? Kas parīkums referenta vārdā? Jā, es gribu izteikt divas piezīmes. Nu, pirmais, Žadūkungs uh, runāja par to, ka. Uh, komisijā mēģina Merkosur uh, sarunās uh, neievērot Eiropas parlamentu. Eiropas parlaments uh, atcinīgi vērtēju šo sarunu atkal uzņemšanu, ir plenārsēdz lēmums par šo tēmatu. Un, nu, tad, kad šīs sarunas atkal sāksies, redzēsim, kā tās notiks un skatīsimies, kas mums ir nozīmīgi. Mums vēl gan ir laiks, jo šīs sarunas vēl nav sāktas. Un otrs punkts. Uh, Es domāju, ka lauksaimniecība un mazievidēji uzņēmumi būtu jāiekļauj. Es zinu, ka te at, ir atsevišķas frakcijas, kurām ir problēmas ar MVU iekļaušanu, jo tās ir uz lielām un centrālām struktūrām vairāk orientētas, bet es domāju, ka tas ir absolūti nepieciešams, jo mēs redzam, ka aizvien vairāk vidēji un nelieli uzņēmumi piedalās globalizācijā. Uh, un daudzi uh, eh, iesaistās piegādēs lielos, lieliem uzņēmumiem un koncerniem. Un mums ir tomēr tāda zināma atkarība uh, pagātnē bijušas, un mēs uh, redzam, ka lieli uzņēmumi globalizācijas dēļ un negatīvo globalizācijas seku dēļ saskars ar problēmām. Daudz darbinieki ir uh, tikuši atlaisti, un arī piegādātāji, mazie vidēji uzņēmumi, kas ir bijuši uh, piegādāšanas sektorā viņiem ir jāatlaiž darbinieki, un tiem mēs nevarējām palīdzēt. Tas taču nevar būt tā, ka attieksme pret darbaņēmējiem ir atšķirīga tikai tādēļ, ka viens strādā lielā koncernā un otrs mazā un vai vidējā uzņēmumā. Nu, tā es modernu sociālā un ekonomikas politiku nevar iedomāties Eiropā. Gribu uh, pateikties visiem par ierosmēm šajā diskusijā un visu to arī paziņošu referendam. Paldies! Fine, calendar. Uh... Paldies! Tagad vienosimies par datumiem. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 29. martam, līdz pulksten 6. vakarā. Un tagad, kolēģi, pārējiem pie 8. darba kārtības punkta. Grozījumi pret dempinga regulai. Runa ir par normatīvu aktu. Mēs esam atbildīgā komiteja. Es pats esmu referents šajā jautājumā. Grozījumi regulā tiek veikti tādēļ, ka mums ir nepieciešams aktualizēt regulu saskaņā ar PTO strīdu izšķiršanas mehānismu, kurš ir nolēmis, ka viena no šīs regulas klauzulām neatbilst vispārīgiem vispasaules tirdzniecības noteikumiem. Kā jūs, zinam, Eiro, jūs zinat, Eiropas Savienība ļoti lepojas ar to, ka mēs ievērojam globālos tirdzniecības noteikumus. Mēs uzticamies globālajai tirdzniecības sistēmai. Šobrīd uz mums tiek izdarīts spiediens. Mums ir noteikti termiņi, PTO ir noteicis, ka līdz rudenim mums ir jāizdara grozījuma regulā, un tādēļ mēs esam apņemšies ievērot ļoti ātru, īsu procedūru. Un tā ir vienkāršotā procedūra. Izmantosim re, e, mūsu reglamenta 48. panta pirmo daļu. Mums jau notika viedokļu apmaiņa ar komisijas dienestiem. Tā bija ļoti informējoši un noderīga. Šobrīd valda konsensus. Vairums uzskata, ka mums ir jāmaina tās izmaiņas, ko jāpieņem tās izmaiņas, ko iesaka Eiropas komisija, un nav jāiebilst pret tām. Nav arī nekādu politisku bāžu vai delikātu jautājumu, kas saistās ar to, nav arī politisku domstarpību attiecībā uz priekšlikumu tekstu redakciju. Un tādēļ mans ierosinājums ir sekojošs. mūsu komitejai vajadzētu nobalsot par regulas izmaiņām, par komisijas priekšlikumu, pārlecot pāri visām pārējām normatīvās procedūras fāzēm. Ja ir kādi komentāri vai iebildes, tad lūdzu jūs varat tagad tās izteikt. Vienkāršotā procedūra bija procedūra, par kur vienojāmies visu, visu koordinātoru vidū vienprātīgi. Uzklausīsim komisijas pārstāvi. Kurš izteiksies komisijas vārdā? Mārtiņa Lūkas kungs, lūdzu, dod vārdu jums. Hmm, thank you very much, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Es nedomāju, ka ir daudz kas piebilstams jūsu ievadrunai. Ierosinātais grozījums ir tapis tādēļ, ka pirmo reizi Ķīna ir iesūdzējusi Eiropas Savienību Pasaules tirdzniecības organizācijas strīdu izskatīšanas uh, mehānismā. Mēs daudzkārt esam vainojuši Ķīnu dažādos pārkāpumos, un šoreiz Ķīna pirmoreiz ir apsūdzējusi mūs. Šīs izaicinājums tika pieņemts, tātad protests tika pieņemts, un PTO vērs mūsu uzmanību uz to, ka mēs pārkāpjam PTO noteikums. Mēs to arī darīsim. Šis grozījums ir tāds kā ķirurģisks, tehnisks, ļoti precīzs grozījums, kur mēs vienkārši e, ņemam vērā PTO tiesas lēmumu Ženēvā. Nedaram neko ne vairāk, ne mazāk par to, kas prasīts. Paldies! Paldies komisijai, vai ir kādas iebildes, komentāri? Tādu nav. Tad rīkosimies tā, kā es ierosināju. Balsosim komitejā par šiem grozījumiem rīt. Pāriem pie devītā darba kārtības punkta - kopējās dzīvesaimniecības politikas ārējā dimensija. Runa ir par atzinumu, kas sagatavots mūsu komitejā. Atbildīgā komiteja šeit ir zivsaimniecības komiteja. Mūsu atzinuma autore ir Josefa Andrēša Barēja. Mūsu komitejai pārāk bieži nav bijis jāspriež par zivsaimniecības jautājumiem. Un tomēr ikvienam skaidrs, ka zivsaimniecības politika un tirdzniecības politika ir cieši saistītas. Un tādēļ šī mums ir lieliska iespēja runāt par šo svarīgo tēmu. Josefa, došu vārdu tev. Tu teiksi ievadvārdus, balstoties uz sava atzinuma projektu. Un atzinuma projektu visi deputāti ir saņēmuši. Tas ir ļoti īsts atzinums, tikai viena lapa, tikai seši punkti. Lūdzu, Josefa. Gracias, presidente, como usted ha dicho. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jūs pareizi teicāt, Inta komiteja pārāk bieži nerunā par tādām svarīgām lietām kā KLP vai KZP. Šis atzinums ir ļoti īss, jo man bija jāiekļaujas noteiktajos rāmjos, mums bija jāiesniedz grozījumi, eh, tā lai tie pārklātu visu noteikto tēmu, par kuru taps atzinums. Kopējās zivsaimniecības politikas forma ir ļoti svarīga. Šobrīd tās ārējā dimensija nosaka to, ka Eiropas Savienība ir viens no galvenajiem spēlētājiem pasaules zivsēmniecības jomā. Mēs esam par to, lai saglabātu dzīvi resursu, nodrošinātu ilgspējīgu attīstību. Tam būtu jābūt zivsēmniecības politi politikas pamatā. Visai šai ilgspējas teorijai jābalstās uz zinātniskiem pētījumiem un kritērijiem, un neapšaubāmi nemitīgi ir jāuzrauga situācija pasaules jūrās un okeānos tiek domāts, ka tas nodrošinās zivsaimniecības nākotni. Nākotnē zivsaimniecības nolīgumiem ir jābūt caurskatāmības klauzulai, lai viens un tos pašus resursus nenosmeltu vairākas flotas. Pagātnē mums bija pār eh, klājošies līgumi. Atsevišķas citas flotas pasaulē ir daudz rīgāks nekā mūsējās. Mūsu flotas darbojas saskaņā ar kopienas regulu. Mēs eh, cīnāmies pret dažādiem pārkāpumiem. Mēs esam pret nelegālo zvejniecību trešajās valstīs un esam šīs zvejas apkarotāji pirmajās rindās. Mūsu palīdzība, ko sniedzam trešajām valstīm, ir jāsniedz arī tām valstīm, kas cīnās pret nelegālo zvejas resursu izsmelšanu. Tad šīs valstis varēs būt ekonomiski ilgspējīgas, arī apkarojot šo te uh, nelegālo zveju. Mums ir jāsadarbojas ar zivsaimniecības organizācijām. To līdz šim nevienmēr esam darījuši. U, otra lieta, ko vajadzētu darīt, ir partnerattiecību nolīgumi ar, ziv, ar citām valstīm par zivsaimniecību. Reģionālām zivsaimniecības pārvaldības organizācijām arī būtu jādarbojas saskaņā ar zinātnisko informāciju. Zivsaimniecības nolīgumi var palīdzēt mums saglabāt zivju resursus. Tad, ja šīs organizācijas darbosies saskaņā ar kopienas ieteikumiem, Mums ir nepieciešams paturēt spēkā zivsaimniecības nolīgumus gan attiecībā uz piekrastes zveju, gan uz dziļjūras zveju. Šajos nolīgumos ir uh, iezīmētas vadlīnijas zivsaimniecības attīstībai. Mums noteikti jācīnās pret nelegālo zivsaimniecību, un tam arī varam izmantot šīs te, šos zivsaimniecības nolīgumus. Es ceru, ka jūs iesniegsiet uh, tādus grozījumus, kas palīdzēs šo atzinumu padarīt garāku. Paldies! Un tagad ēnu referenti Jaruslavs Valensa no Eiropas Tautas partijas lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Paldies, referentē! Man ir tikai viens komentārs. Manuprāt, pat tirdzniecības kontekstā noteikti jāvelta liela uzmanība tam, ka zinātnē ir aizvien lielāka loma uh, Uh, kopējās divsamniecības politikas reformēšanai. Referenti teica, ka Eiropas Savienībai ir aktīvi jāpiedalās starptautiskos pasākumos. Tāpat arī jāiesaistās reģionālās un starptautiskajās zivsaimniecības uh, organizācijās, to darbībā un fórumos. Es domāju, ka ir jāpalielina reģionālo padomdevēju organizāciju lomu. Tām ir jābūt neatkarīgām no Eiropas komisijas, lai tās nāktu klajā ar neatkarīgām ekspertu, um, neatkarīgiem ekspertu viedokļiem. Šajā, šīm komitejām pieder ļoti lielas zināšanas par zivsaimniecību, un tādēļ es domāju, šīs organizācijas jāiesaist jauna nolīguma parakstīšanā par ilgspējīgu zivsaimniecības attīstību. Paldies! Tagad zaļo uh, ēnu referents lūdzu. Paldies! Mēs augstu vērtējam kolēģis atzinumu. Mēs uzskatām, ka tas ļoti labi precizē tos izaicinājumus, kas saistās ar zivsēmniecību. Īpaši atbalstām sesto atzinumu pantu, kura mērķis ir uzlabot caurskatāmību un uh, arī uh, monitoringu, lai varētu nepieņemt to valstu eksportētos zivsaimniecības resursus, kuras darbojas pretrunā ar nele, nelegālās zivsaimniecības apkarošanu. Problēma ir tā, ka Eiropai trūkst līdzekļu vai veidu, lai nobloķētu šos te importus no valstīm, kas nelegāli zvejo zivis. Varbūt mēs varētu papildināt šo atzinumu varētu iekļaut tajā Eiropas parlamenta rezolūcijas 48. punktu. Rezolūcija tika pieņemta 2011. gada novembrī, un tajā bija runa par sadarbību un koordināciju ar tām valstīm, kuras vēlas apkarot nelegālo zveju. Tā būtu zīme, ka Eiropa vēlas būt ļoti aktīva, ne tikai uzrādot pārkāpumus, bet arī aktīvi apkarojot nelegālo zveju. Paldies! Paldies! Tagad uzklausīsim komisijas pārstāvi Veroniku Vaitsu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu pasvītrot to, ka mēs ar prieku skatāmies uz to, ka Startautiskās tirdzniecības komiteja arī izskata jautājumus, kas saistās ar starptautisko zivsēmniecību. Viens no pamata elementiem, kas mums bija pasvītrots paziņojumā par kopējās dzīvesamniecības politiku un tās ārējo dimensiju, bija tāds, ka ir nepieciešams sasaistīt šo politiku ar citām politikām, it īpaši ar tirdzniecības politiku. Tādēļ mums jūsu viedoklis ir svarīgs. Tālāk, ja runājam par pašu atzinumu. Tiešām atzinums ir ļoti īsts, taču ļoti skaists un kodolīgs, un tādēļ mēs to augstu vērtējam. Mēs augstu vērtējam tā patreizējo fon, formu, jo šis atzinums lielā mērā atbalsta mūsu mērķi uh, stiprināt ilgspējīgās zivsaimniecības pārvaldību saskaņā ar mūsu iekšējiem principiem, attiecinot tos uz startautisko dimensiju. Mēs uzskatām, ka zivsaimniecības pārvaldības lēmumi arī globālā mērogā ir jābalst uz zinātniskiem pētījumiem. Ja mēs gūsim atbalstu gan padomē, gan Eiropas parlamentā mūsu paziņojumam šajā jautājumā. Un izskatās, ka tas tā būs. Tad mēs varēsim uzņemties atbildību vajadzīgajā līmenī, ņemot vērā to, ka Eiropas zvejas flota ir ļoti liela. Un mēs esam viens no lielākajiem zivju tirgiem pasaulē. Tātad, ja saņemsim atbalstu mūsu priekšlikumiem, tad tā būs skaidra zīme, ka mums būs stiprākas pozīcijas starptautiskajās sarunās ar trešo valstu partneriem, un tas palīdzēs mums visā pasaulē cīnīties pret neatļauto zvejniecību un stiprinās mūsu pozīcijas sarunās. Atzinumā tiek atbalstīta ideja atbalstīt jaunu paudzi zivsaimniecības nolīgumos šādi nolīgumi palīdzēs parūpēties par pārtiks drošumu ilgtermiņā un padarīs mūsu zvejas floti par konkurētspēju. Pievērsīšos sastajam punktam. Esam ļoti gandarīti, ka šī komiteja atbalsta mūsu idejas par tirdzniecības instrumentiem gadījumos, ja trešās puses uh, nezvejo ilgspējīgā veidā. Šis tirniecības instruments tiek apspriests gan padomē, gan Eiropas parlamentā sarunas norit ļoti pozitīvā veidā. Esam pārliecināti, ka saņemsim pilnu atbalstu no šīm abām iestādēm, un tādēļ šis instruments tiks apstiprināts pavisam drīz, un to drīz varēsim arī likt praksē. Paldies! So, Josefa. Paldies! Josefa atzinums rīs bet skaists pēc būtības, tā teica komisijas pārstāve. Mēs gan neesam pieraduši tik, pie tik glēmojošiem komentāriem. Josefa, vārds jums. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es piekrītu visam tam, kas šeit tika teikts. Domāju, mums jāparūpējas par to, lai Eiropas Savienība zinātu, kādas ir garantijas tās nolīgumiem ar trešajām valstīm. Kā komisijas pārstāv pilnīgi pareizi teica, mūsu politikai jābūt konsekventai, gan partneru attiecību līgumiem, gan divpusējiem līgumiem jābūt konsekventiem. Tajos visos jāparādās ir noteikumiem, un tas ir viens veids, kā mēs varam nodrošināt ilgtspējīgu zivsaimniecību trešajās valstīs. Manuprāt, komisijas komentāri būs ļoti labas vadlīnijas tālākajām sarunām par zivsamniecības politikas reformu. Eiropas Savienība ir gan liela zvejsamniecības aktīvā dalībniece, gan arī patērētāja. Paldies! Tagad par datumiem. Grozījumi atzinumam jāiesniedz līdz 2. aprīlim, līdz pulksten 12. Laiks ir ierobežots, jo runa ir par atzinumu, ko mēs sniegsim zivsaimniecības politikai, zivsaimniecības eh, komitejai, kas ir atbildīgā komiteja, un tādēļ mums jārēķinās ar viņu darba kalendāru. Pāriem pie 10. un 11. darba kārtības punkta. Par tiem runāsim par abiem kopā. Mums ir viens referents šajos jautājumos, Helmuts Šulcs. Runa ir par diviem atzinumiem, kas sniedzam jūrī komitejai. Pirmais atzinums ir par grozījumiem direktīvā 2004-109 par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērts papīrs atļauts tirgot regulētā tirgū. Otrs atzinums ir par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, par konsolidētiem finanšu pārskatiem un ar tiem saistītiem ziņojumiem. Abi šie jautājumi ir cieši saistīti, par to nav šaubu. Tādēļ viedokļa apmaiņa noritēs par abiem kopā. Došu vārdu Helmutam Šolcam, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Uh, it is really... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tās, šis tiešām ir plašs jautājums. Arī starptautiskās tirzniecības komitejā ir jāiesaistās šā jautājuma risināšanā, pie kura strādā arī citas komitejas, gatavojot atzinumus atbildīgai komitejai, kas ir juridiskā komiteja. Un es gribētu aicināt jūs piedalīties uh, šo uh, divu cieši saistīto likumdošanas priekšlikumu apspriešanā, ko sagatavojusi Eiropas komisija. Galvenais mērķis ir nodrošināt augsta līmeņā patērētāju uzticību un garantijas eh, šajā jautājumā. Mēs atbalstām vienu lielu aspektu šajā sakarā papildu nosacījumus maksājumiem ieguvēji uh, uh, in, no, uh, industrijai un apstrādes industrijai. Jau Eiropas Savienības līmenī uh, caurskatāmības direktīvas 14. apsvērumā 2004. gadā tā ir pieņemta uh, aicināja dalību valstis par um, atklāt uh, maksājumus valdībai gada pārskatos attiecībā uz biržā kotētiem ieguvstošās industrijas uzņēmiem. Diemžēl šīs prasības netiek vienmēr izpildītas un tādēļ šie maksājumi, kas tiek veikti valdībām noteiktās valstīs, nevienmēr tiek atklāti. Uh, bilancēs attiecībā uz minerālu ieguvi vai mežizstrādi. Trešajās valstīs šie maksājumi var veidot lielus īpatsvaru valsts ieņēmumu šajās valstīs. 3,5 miljārdi cilvēku dzīvo šādās valstīs, kur ir bagāti dabas resursi. Un tādēļ uh, uh, šajās prasībās par finanšu pārskatiem, konsolidētiem finanšu pārskatiem, uh, ir vairāki mērķi vienkāršot procedūru un padarīt šos finanšu pārskatus vieglāk salīdzināmus starp dažādiem uzņēmumiem un arī eh, svarīgi ir noteikt eh, grāmatvedības informācijas atspogļošanās veidu. Tāpat ir prasības atklāt uh, maksājumus, kas ir veikti uh, valstu valdībām attiecībā uz ieguves industrijas un mežstrādes industrijas uzņēmumiem. Es aicinu atbalstīt šo likumdošanas priekšlikumu, nosakot detalizētas papildus prasības šiem uzņēmumiem un tāpat likumdošanas priekšlikumu par uh, Uh, atklātību stiprinošiem uh, likumdošanas pasākumiem. Šādā veidā Eiropas Savienības uzņēmumi, kas uh, darbojās ieguves industrijā, būs spiesti atklāt maksājumus trešo valstu valdībām katras valsts, katra projekta gadījumā. Uh, Pašreiz Eiropas Savienības likumdošana neprasa šādus maksājumus atklāt valstīs, kurā šie uzņēmumi darbojās. Tādēļ šādi maksājumi konkrētu valstu valdībām netiek atklāti. Ir jāpublicē maksājumi. Šāds uh, princips ir nepieciešams, lai veicinātu atklātību un ieguvējās iegūstošās industrijas atbildību. Tas palīdzēs arī uzlabot administrācijas darbu trešajās valstīs. Es ceru, ka Eiropas Savienības investori stiprinās atklātību un stiprinās uzņēmēju darbības atbildības līmeni, lai tas uh, pozitīvi ietekmētu valstis, uh, kas eksportē izēvielas. Un cerams, ka šādā veidā arī labāk tieks izmantoti līdzekļi, kas tiek iegūti no valstu dabas bagātību izmantošanas, nodrošinot sabiedrības kontroli. Jo, ja šādas sabiedrības kontrolas trūks, tas var novērst pie korupcijas un Eh, ļaunprātībām. Šis uh, princips publicēt maksājumus kļūst par instrumentu, kā uzlabot valsts pārvaldību un arī veicinās mūsu Eiropas Savienības uzņēmēju konkurēt spēju. Mums ir jādomā par konkurēt spēju, jo ir citas valstis, kuras šādus principus neizvirza. Komisija ir paredzējusi izņēmumu gadījumus uh, valstīm, kur uh, attiecīgās valsts likumdošana uh, liektu publicēt šādus datus. Mums nav datu par to, ka šādās, uh, ka šādas prasības kādā valstī pastāvētu. Mēs rūpējamies par to, lai tiktu apkarota korupcija, un uh, lieli uzņēmumi pat British Petroleum nav prasījuši uh, šādus izņēmumus īstenot. Un uh, saskaņā ar ASV praksi šādas prasības netiek izvirzītas tad, ja informāciju ir grūti iegūt. Referents uzskata, ka šāds izņēmums būtu jāsvītro, lai nodrošinātu uh, likumdošanas saskaņotību starp Eiropas Savienību un ASV. E, iegūstošās uh, industrijas uh, atklāt tas darbības veicināšana stiprinās arī uh, valsts administrāciju valstīs, kurās tiek iegūtas dabas eh, bagātības un derīgie izrakteņi. Eh, tas attiecās uz 60 eh, lielākie naftas un gāzes ieguvas uzņēmumi ir apņēmušies atbalstīt šo iniciatīvu 35 valstīs pasaulē šie uzņēmumi kopā pārvalda 16, vairāk nekā 16 triljonus ASV dolāru lielus uh, operācijas. Arī ASV ir uh, izteikusi gatavību pievienoties šai iniciatīvai. Uh, tā Šāda pati apņēmība izskanēja G8 samitā Dovilā pagājušajā gadā, uh, atbalstot brīvprātīgus standartus naftas, gāzes un minerālu ieguves uzņēmumiem šajā jomā. Komisijas priekšlikums saskaņā ar tās paskaidrojuma rakstu ir uh, pieņemt tādu tiesību aktu, kas būtu līdzīgs ASV 2010. gada jūlijā pieņemtajam tiesību aktam. E ASV arī ir noteikti šādas prasības iegūstošās rūpniecības uzņēmumiem. Tiem ir pienākums atklāt maksājumus trešo valstu valdībām. Bet visi šie, šīs prasības, diemžēl, vēl nav īstenotas, bet Eiropas Savienība šajā jomā var uzņemties vadošo lomu. Piemēram, kopš 2010. gada jūnija Hongkonga ir pieņēmusi jaunus noteikumus attiecībā uz, uh, uz uh, uzņēmumiem, iegūtušās rūpniecības uzņēmumi, kas tiek kvotēti Hongkongas uh, biržā. Šādi obligāti uh, un paplašināti eh, nosacījumi prasības uzņēmumiem palīdzētu cīnīties pret korupciju un stiprināt attiecības starp Eiropas Savienību un Ziemeļāfrikas valstīm pēc eh, Arābu pavasara, tāpat ar valstīm Latīņa Amerikā un citviet. Un es uh, Eh, pagājušā eh, nedēļa mm, mūsu delegācija apmeklēja arī eh, atsevišķas Āfrikas valstis kā Zambiju, un tas mūsu delegācijas uzzinātā informācija tikai apliecina, cik šie nosacījumi ir svarīgi. Es aicinu Eiropas parlamentu un starptautiskās tirzniecības komiteju izvērtēt šos noteikumus, to priekšlikumus, cik tie ir pamatoti. Mums ir jārūpējas par to, lai likumdošanā nebūtu arī nekādi caurumi, ko varētu ļaunprātīgi izmantot. Tādēļ viss ir ļoti precīzi jādefinē. Un direktīvas projekts nosaka, ka ir jāsniedz atskaits par katru valsti, katru projektu, bet varbūt būtu nepieciešams vēl precizēt formulējumu, uh, norādot projekts šīs direktīvas izpratnē. Mums ir jānodrošina, lai šīs prasības attiektos uz visām darbībām, gan koncesijām, gan citām darbībām attiecībā uz visiem maksājumiem un saistībām. Par to visu ir jāsniedz atskaites. Tāpat mums ir jāizvērtē, vai direktīvas aptvērums ir pietiekami plašs. Šobrīd tā neatiecas uz zemes, lauksaimniecības zemes pirkšanu. Tāpat uzņēmumi, kas darbojas citās jomās, kā mazumtirdzniecība, transports vai enerģijas ražošana. Un uh, licen, šeit viņi var saskarties ar negodīgu konkurenci no to uzņēmumu pusē, puses, kas maksājumus veids par licences saņemšanu. Tāpat nākošais jautājums, vai uzņēmumiem ir jānorāda visu uh, filiāļu un, uh, un uh, citu sadarbības partneru vārdi. Mums ir jādara viss, lai novērstu jebkādus caurumus šajā tiesību aktā. Tās e, šajā gadījumā esmai vai cit, citā, citām struktūrām būtu jāpārvalda šī informācija, Tāpat šī informācija palīdzētu investoriem izvērtēt uzņēmēju, uzņēmuma darbību saskaņā ar 2004. gada pētījumiem. Uh, Eiropas komisija ir aprēķinājusi, ka krāpšana varētu veidot 2,5% no IKP. Tas ir tā nauda, kas nav saņemta nodokļos. Uh, priekšlikums arī attiecas uz maksājumiem subnacionālā līmenī un uh, maksājumiem valsts uzņēmumiem. Tas arī ļoti svarīgi, lai uh, varētu aprēķināt, kādus ieņēmumus attīstības valstu valdības saņem no konkrētiem projektiem. Uh, un kuri reģioni neko negūst no a, a, kāda projekta īstenošanas. Komisija ierosina um, ar deleģētiem aktiem noteikt materiālos uh, nosacījumus to es neatbalstītu. Es uzskatu, ka nepieciešama cita procedūra. Un es gribētu aicināt kolēģus piedalīties viedokļu apmaiņā par šo svarīgo likumdošanas priekšlikumu. Ceru, ka mūsu sadarbība ar ēnu referentiem būs ļoti auglīga un esmu paredzējis sagatavot atzinumu projektu 25, līdz 25. aprīlim un uh, tas jau būs pēc lieldienām. Paldies, Helmut Runa ir tikai par atzinumu atbild, atbildīgajai komitejai. Tagad sāksim debatas. Tautas partijas vārdā Abata kungs lūdzu. Šķiet, šī ir jūs pirmā uzstāšanās šajā komitejā. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribu teikt, ka esmu ārkārtīgi priecīgs pievienoties jūsu komitejai. Es strādāju budžetu komitejā, bet šodien runāšu Tokijas Saifī vārdā un Pīters Tasnī vārdā. Uh, Viņi šodien bija aizņemti. Sofija Haifī ir uh, vidusjūras parlamentāriešu sēdē, un uh, otrs kolēģis arī ir izbraucis no, Britā, no Briseles. Abi kolēģi atbalsta abus divus priekšlikumus, proti grozījumus direktīvā, tāpat arī uh, noteikumus par finanšu pārskatiem. Tas ir vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, ka tas vienkāršo informācijas iesniegšanu emitent, no emitentu puses, tad pat laikā viss notiek reglamentēts. Otrkārt, tiek vienkārši vienkāršot sistēmu attiecībā uz MVU, kas kotējas biržā, un tas arī stiprina e, Eiropas iestāžu sociālo atbildību. Tāpat arī ir skaidri noteikumi attiecībā uz minerālu ieguvējiem un dažādu citu dabas izraktaņu e, pārvaldītājiem trešajās valstīs. Komisijas paziņojums, ar ko iepazināmies 2011. gada oktobrī, paredzēja, ka ir nepieciešama atskaitīšanās atsevišķām valstīm un arī par atsevišķiem projektiem. Eh, programmam FLEKT, kas attiecas uz eh, ieguvēju industrijām, ieguvē rūpniecībām, eh, arī ir atrunāts šajā paziņojumā. Sestais pāns jaunajā direktīvā mm, atsaucas uz iepriekšējās direktīvas 9. pāntu tautas partijas ēnu referenti cieši sadarbosies savā starpā, jo uzskat, ka ir atsevišķi punkti atzinumā, kas jāmaina. Pirmkārt, attiecībā uz aptvērumu mēs uzskatām, ka eksploatācija šī vārda plašajā nozīmē ir jāņem vērā šajā direktīvā. Tāpat arī ir jā, jānosaka konkrēts laiks, kad ir jāiesniedz atskaites uzņēmumiem par to rīcību, tāpat arī projektu vadītājiem. Uh, ir nepieciešams saskaņot Eiropas noteikumus saskaņā ar Amerikas spēkā esošajiem noteikumiem. Tanīpat laikā ir jāpatur prātā, ka ASV noteikumi vēl nav spēkā, tie ir tikai izstrādāti un tie vēl nav stājušies spēkā. Šie ir tie komentāri, ko abi tautas partijas ēnu referenti man lūdz izteikt attiecībā uz šiem uh, atzinumiem. Lielas paldies! Uzklausīsim Davidu Mārtinu! no Sociālistu un Demokrātu grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu sociālistu un demokrātu ēnu referents attiecībā uz caurskatāmības direktīvu. Es atbalstu Helmuta Šulca pieeju, kādu viņš izvēlējies saviem atzinumiem. Es runāšu par netirdzniecības. Es nerunāšu par netirdzniecības jautājumiem, bet tikai par tirdzniecību ar izējumateriāliem. Atbalstu komisijas priekšlikumu eh, kopumā. Ļoti bieži, braukājot pa Āfriku, kļūst acīm redzams, ka piekļuve minerāliem bagātiem reģioniem drīzāk ir lāsts nekā kāda laba lieta. Lielie uzņēmumi izmanto gan vietējo varas iestāžu korumpētību, gan arī policistu, politiķu vājības. Viņi ļaunprātīgi izmanto vīdi, bieži ķers pie vardarbības ieročiem. Uh, Protams, šī direktīva tieši neatrisinās nevienu no šīm problēmām, taču tā uzliks skaidrus noteikumus uzņēmumiem par to, kā tiem jāatskaitās par naudas tērēšanu trešajās valstīs. Tas nedaudz vairos caurskatāmību šajā jomā. Es priecājos par to, ka tiek piedāvāts izvērtējums pa valstīm un pa projektiem. Helmuts ļoti skaidri norādīja atsevišķas problēmas, kas saistās ar šo priekšlikumu. Piemēram, ja mēs runājam par resursiem un īpašumiem, tad tiešām tur ir jānoskaidro, kas pieder kam. Pirmais pasākums, kas bieži vien notiek trešajās valstīs, ir īpašuma iegāde. Un ja tas netiks darīts caurskatām, par to nebūs atskaits, tad šķiet, ka daļa no procesa mums paliks miglēni. Ja mēs runājam par korporatīvo sociālo atbildību, tad daudzi Lielie uzņēmumi it kā to atbalsta, taču patiesībā nerīkojas saskaņā ar saistībām, ko tiem uzliek šie noteikumi, jo viņi slēdz apakšlīgums, un šie te apakšlīguma partneri nepilda sociālos noteikumus. Ir jāatskaitās arī par tiem līdzekļiem, ko lielais uzņēmums maksā saviem e, partneriem, kuri veic daļu no e, līguma saistībām. Ir vēl citas problēmas šajā te jomā, kuras es tagad neminēšu. Visumā gribu teikt, ka šī virzība ir ārkārtīgi laba un e, visas iestrādes ir veikts vēlamajā virzienā. Es gaidīšu atzinumu rakstisko tekstu, tāpat arī ziņojumu rakstisko tekstu. Paldies, vairāk neviens nav pieteicies runāt. Uh, Tad uzklausīsim komisijas pārstāvi. Došu vārdu komisijas pārstāvim. Katrs komisijas pārstāvs runās par savu jautājumu. Pirmkārt, par grozījumiem direktīvā par atklātības prasību saskaņošanu. Eriks Džukolombie izteiksies. Um, o Karolīna Majerska. Jeb tā būs Karolīna Majerska. Jeb Jums tikai jāpasaka, ko jūs pārstāvat. Paldies, priekšsēdētāji! Mums ir pārstāvji par abām direktīvām. Es esmu atbildīga par valstu ziņojumiem. Un tā kā vairums komentāru bija tieši par šo jautājumu, tad es labprāt atbildēšu uz šiem komentāriem. Pirmkārt, liels paldies pār visiem komentāriem, kas šeit izskanēja. Šolca kungs savā runā runāja par izņēmumiem, ko komisija savā priekšlikumā piemin. Komisija piedāvā ļoti ierobežotus izņēmumus. To mērķis ir aizsargāt strādājošos uzņēmumos, kas nevēlas mm, publiskot savus finansējuma avotus un uh, finansējuma mērķus. Uh, Izņēmums ir tikai tad, ja runa ir par krimināli sodāmiem uzņēmumiem. Tātad tas ir izņēmums, kas attiec uz ļoti ierobežotu uzņēmumu loku, un mūsu mērķis ir aizsargāt strādājošos šajos uzņēmumos, ja teorētiski šādu uzņēmumu parādītos. Ja uzņēmums izmanto šo konkrēto izņēmumu gadījumu, tad tam būs jānosauc, kurā valstī viņš strādā. Tālāk, ja mēs runājam par Dodu Franku, daudzi no runājušiem deputātiem pieminēja, ka ASV galīgie noteikumi vēl nav apstiprināti, tie parādīsies 2000 jūnijā. Mēs neesam simtprocentīgi pārliecināti, vai ASV paredzēs izņēmumus šajā jomā. Uh, mēs nezinām, vai kaut kas no tā parādīsies likumdošanas ieviešanas noteikumos. Pilnībā piekrītam atzinam autoram tajā jomā, ka mums būtu jāmudina G8 valstis izstrādāt starptautiskus standartus šajā jomā. Šie standarti ir ļoti būtiski neviena attīstības valstīm bet arī mūsu konkurētspējai, jo informācijas atklāšana nozīmē, ka varētu parādīties arī delikāta informācija. Mūsu uzņēmumiem vajadzētu izmantot šo iespēju. Mēs uzskatām, ka G8 vajadzētu savukārt mudināt G20 šo standartu pārņemt. Tālāk, ja mēs runājam par projektu definīciju, jāpaturprātā tas, ka izstrādājam definīciju terminam projekts, un runa ir par trim atšķirīgiem sektoriem. Minerāli ieguvēja rūpniecība, tā tad ir naftas, naftas un gāzes ieguvēja, un otrkārt ir mežsaimniecības uzņēmumi. Līdz ar to komisijai jāveido šī definīcija pietiekami plaši, lai atspogļotu visus šos te, visas šīs tautsamniecības nozars. Termins um, ieguvēja rūpniecība dažādās valstīs tiek saprasts dažādi, atšķirīgi. Kāds uzņēmuma pārstāvs, piemēram, mums teica, ka projekta definīcija Kanādā ir atkarīga no tā, cik lieli zemes īpašumi ir šī projekta rīcībā. Kādam mazam uzņēmumam, piemēram, bija desmit tūkstoši īres līgumu, citā valstī par projektu tiek uzskatīts uzņēmums, kurš ir noslēdzis īres līgums ar divajam zemes īpašniekiem. Ja mēs ļoti detalizēti detalizēt definēsim uzņēmumus, tad mums vajadzēs rakstīt ļoti garu, viss šis ziņojums būs ļoti garš un grūti izprotams. Mums ir nepieciešama plaša definīcija tā, lai, uz, lai katra valsts varētu izmantot savu zemākā līmeņa pārskats un atskaitīšanās metodi pēc šīs definīcijas. Tālāk, ja runājam par nozarēm, protams, būtu varējuši iet tālāk. Komisijas mērķis bija stiprināt jau esošo starptautisko iniciatīvu ITI kur runa ir galvenokārt par minerālu ieguvēju rūpniecību. Lai gan mēs zinām, ka Liberijā šī te datu atklātība attiecinām arī uz, uz mežsaimniecības sektoru. Runa ir par neatjaunīgiem resursiem, kas pieder privātu personām vai arī visai tautai. Un attīstības valstīs šie te resursi varbūt ir vēl svarīgāki. Daudzās valstīs šie resursi veido vairāk nekā 50% no valdības ieņēmumiem, dažās Āfrikas valstīs šie resursi veido līdz pat 12% no IKP. Priekšlikums iekļaus sevi arī pārskata klauzulu, kas pārēdz priekšlikuma aptvērumu palielināšanu, paplašināšanu pēc vairākiem gadiem kad šis priekšlikums būs jau darbojies un būs novērot tā ietekmi. Un pēdējais. Par deleģētiem aktiem, kas te tika pieminēti. Par sliekšņu noteikšanu ar deleģēto aktu palīdzību. Eiropas komisija uzskata, ka īsajā laikā, kas tai tika atvēlēts, bija ļoti grūti piedāvāt konkrētus sliekšņus. Un tādēļ, lai ietaupītu laiku, mēs piedāvājam deleģētā akta pieeju. Lūk, tāds ir mans skaidrojums par šo priekšlikumu. Paldies! Paldies! Vai jums ir kāda komentāra attiecībā uz otru atzinumu? Nē. She wants to say. Okay. Šis komentārs bija par abiem atzinumiem. Um, so this time let's move back to. Esam izskatījuši šos jautājumus. Atgriezīsimies pie referenta, pie Helmuta Šolca. Paldies, priekšsādātāji! Paldies, es klausījos kolēģos un komisijas pārstāvē un jāsaka, klausījos ar lielu interesi ko, šais komentāros. Es domāju, ka mēs atgriezīsimies šai diskusijā vēl pie 38. panta 5. punkta, vai mēs varēsim rast risinājumu vai nē Tāpat ņemšu vērā Dēvida Mārtina teikto, un es arī savā ievadu uzrunā norādīju uz lielo nozīmi šim punktam. Tom, kā jau es teicu, pēc iespējas ātrāk uh, sagatavošu uzmetumu lai mēs varētu intensīvi strādāt un dot ieguldījumu arī citu komiteju darbā. Zinu, ka rīt juridiskā komitejā notiek pirmā viedokļa apmaiņa par Lēnes kunga ziņojumu. Un mums arī jāskatās, kāds ir citu komiteju viedoklis. Pašreizējais darba grafiks uh, būtu tāds, ka viss eh, juridiskā komiteja pabeidz darbu jūlijā un plenāra sēdē to izskat septembrī. Tagad darba grafiks saka priekšsēdētājs 10. maijā ir eh, jāiesniedz eh, grozījumi par abiem atzinumiem līdz 6. pēcpusdienā. Paldies! Līdz ar to esam izskatījuši šīs dienas darba kārtības punktus, un tagad ir paredzēta koordinātora sanāksme, kas notiks aiz slēgtām durvīm. Tas nozīmē, ka visām nepiedarošām personām pēc iespējas ātri ir jāatstāj šī zāle, un tas jādara mierīgi.